I got a signal that it will work. We take... Is there a translation into Italy? Italian? Wir testen nochmal. Es funktioniert jetzt. Jetzt funktioniert? Ja. Now it works? Okay, thank, thanks a lot. Keith, thank you. And now you can continue.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 and the Council to act and bring us one step closer to realising the huge potential of waterborne uh, transport in reducing both congestion in Europe and our CO2 emissions. Thank you. Keith Taylor, vielen Dank. Und der nächste Salvatore Pogliese. Sì. Grazie Presidente. Non credo ci sia molto da aggiungere a quanto detto dal relatore. Io credo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 Labi, latviešu valoda, latviešu kabīne sāk tulkošanu B kanālā, ja kāds mūs klausās vispār, jo, protams, neviens mūs tajā kanālā nemeklē parasti. Es pat nezinu, kā mūs var atrast, bet nu labi. Eh, runātāji runā par to, kas, ir at, kas notiek atsevišķās ostās un kā veidot Eirostatam piemērotākus uh, juridiskos instrumentus un arī informāciju no pašas nozares. Ir arī šī ļoti svarīgā nozare um, un uh, datu vākšana par, uh, ne, nelaimes, par negadījumiem un avārijām. Tas arī ir ārkārtīgi svarīgi. Un ir svarīgi, lai uh, mums būtu šie dati. Un uh, Eiropas jūlieta aģentūra ievāktu uh, šos te datus, kā arī to prasa attiecīgā regula. Un būtu ļoti ieteicams ar to iepazīties, bet, kā jūs norādījāt, uh, tad iekšējiem ūdensceļiem nekādu šādu uh, normu nav. Runājot par integrēto ūdens transportu un saistību ar citiem transporta veidiem, eh, tas var dod labumu tikai tad, ja tiek realizēts. Un ETS eh, direktīvas ietvaros daudz tiek strādāts pie integrētās eh, biļēšu rezervēšanas un eh, pirkšanas. Tātad, lai jūs varētu nopirkt biļeti, teiksim, uz vilcienu un tad turpināt tālāk ceļu ar prāmi vai kā citādi. Un ir daudz statistikas par to, kā šī informācija tiks apvienota. Un tad tas līdz 2019. gadam iekļaus arī sārakstus eh, par šādiem ceļojumiem, un eh, tas ir arī cilvēku ar kustību traucējumiem interesēs, un tās tiks ņemtas vērā. Kas attiec starptautisko darba organizāciju un starptautisko jūlietu organizāciju, ir svarīgi noteikti vienādas spēles noteikumus, un Mēs esam veidojuši Eiropas Savienības likumdošanu tieši šādā virzienā, un uh, Drošības aģentūra strādā pie tā, lai šī likumdošana tiktu veiksmīgi ieviesta vismaz Eiropā. Nu, mums nav šādas aģentūras iekšējam eh, ūdens transportam. Ja tāda būtu jārada, tad tas, protams, ir budžeta jautājums. Un mēs eh, varētu vēlēties apspriešos jautājumus vēlreiz eh, saistībā ar uh, jauno daudzgadu finanšu plānu. Nu, un līdz ar to es vēlētos arī pabeigt savu uzstāšanos un pievērst jūsu uzmanību ziņojumam, kas publicēts 30. septembrī un eh, kas prezentē Eiropas jūras transporta stratēģiju līdz 2018. gadam, un tur jūs atradīsiet visu jautājumu, visu informāciju, kas ir saistīta ar ūdens transportu, ņemot vērā drošību, konkurētspēju, ilgtspējību un tā tālāk. Un šis ziņojums ir nosūtīts arī sekretariātam lai viņi to varētu izplatīt visiem. Paldies, jā, tas tiešām ir e, nosūtīts. Un došu vārdu referentam vēlreiz. Jā, paldies e, par visiem komentāriem. Arī paldies Gezinei un vēl tiem, kas izteicās ēnu referenti eh, vienojās par to, ka atsevišķas aģentūras veidošana, nu, ir kaut kas tāds, kam mēs neesam vēl īsti gatavi, lai gan eh, komisija saka, tas ir atkarīgs no pieejamā budžeta, bet es domāju, ka mēs varam izmantot esošās aģentūras, lai veiktu attiecīgo kontroli. Kas attiecas uz atšķirību starp dažāda veida kuģiem. Nu, protams, arī tas ir saistīts ar dažādām iespējām. Ņemot vērā īsos pārvadājumus, īsos jūras pārvadājumus, šeit mēs varam ņemt vērā Dānijas piemēru, un kāds man liekas, ka pieminēja arī Amsterdamu, piemēram, par to, ka ir iespējams izmantot uh, elektriskos prāmjus, kas rada ļoti maz piesārņojumu. Un tā ir iespēja. Un, protams, kā es zinu, ka komisija ir ieinteresēta attīstīt šāda veida eh, zema oglekļa iniciatīvas, eh, kas var um, palīdzēt atrisināt tos izaicinājumus, kas stāv mūsu priekšā saistībā ar klimatu pārmaiņām, uh, un samazināt arī satiksmes sastrēgumus uz sauszemes ceļiem. Nu, katrā ziņā eh, runājot par zaļo transportu, es domāju, ka ir īstais laiks eh, zaļi noskaņotajiem britu deputātiem izdarīt nu visu, kas vēl ir iespējams. Jā, liels paldies, rīt ir balsojums, tas jau ir zināms. Un mēs esam nonākuši jau pie nākamā darba kārtības punkta zvejas turismu lomu zivsēmniecības nozaru dažodāšanā. Un tā tad atbildīgā komiteja ir PEH, Renāta Briāno ir tur referente. Un atzinums sagatavotājs ir Išvāns kam arī došu vārdu. Šajā atzinumā centos atbildēt uz galveno jautājumu par to, kā turisma industrija var ietekmēt dzīvesaimniecības sektoru eh, šajā nozara dažādošanas procesā un kā turismas var radīt vairāk darba vietu un palielināt eh, ienākumus šiem cilvēkiem. Uh, un uh, uzturēt paralēli savas profesijas identitāti. Pastāv lieliski piemēri, piemēram, Itālijā, Grieķijā, Portugālē, Spānijā, uh, pa, ar dažādām piekrastē realizējumam aktivitātēm, bet uh, arī upes varētu izmantot un ezerus arī dzene. 74 grozījumi parādījās, tika iesniegti, un paldies kolēģiem par tiem. Vairums eh, no grozījumiem satur jaunas idejas, un eh, sākumā es domāju, ka uh, ir nepieciešams kompromiss, bet vēlāk es nonācu pie secinājuma, ka būtu nepieciešami četri apvienojuši kompromisa risinājumi. Vispirms nonāk tuvāk ar zivsaimniecību saistītai turismu definīcijai Un tad uh, uzzināju no itāļu kolēģiem, ka pastāv kaut kāda tur īpatnēja turisma veidi un jāveido sinerģijas ar mārketinga iniciatīvām par a, uh, augstas kvalitātes primārajiem a, uh, produktiem, kas saistīti ar vietējās mm, vietējā kultūras un vēstures mantojuma saglabāšanu. Un mārketinga platformas ir jāizstrādā īpaši šim nolūkam un jāpiemēro uh, jā, jāpiemēro tādējādi, lai tās varētu uh, pildīt attiecīgi šīs nozars vajadzības. Un ļoti svarīgi ir veidot vidē draudzības biznesa modeļus un iesaistīt vides uh, ekspertus vietējā reģiona attīstībā. Un tādēļ mēs aicinām uh, komisiju izmantot pieejamo finansējumu, kas ir uh, pieejami caur zivsaimniecības un jūrlietu fondiem. Eh, pirmkārt, eh, lai eh, pārbūvētu un piemērotu profesionālu zvejas kuģus turisma vajadzībām un nodrošināt attiecīgi atbalstu reģionālajā līmenī. Un pietiekoši līdzekļu ir bijuši veltīti informācijas eh, publicēšanai un popularizēšanai. Es domāju, ka mēs panāksim eh, tādu līdzsvarotu tekstu, ja jums ir vēl kādas idejas un priekšlikumi. Mm, esat laipni aicināt. Man šis process bija ļoti interesants. Un uh, mums Ungārijā tā briesmīgi daudz jūrmalas nav, lai neteikt, ka nav vispār, bet mums ir interesanti runāt, protams, par upēm un ezeriem. Liels paldies, bet jums ir Donāva brīnišķīga upe un nenovērtējiet to par zemu. Vincents de Kamps nākamais. Priekšsēdētāji, paldies! te komen kolēģis teica, ka ir ceļā uz Briseli, vēl nav ieradies un lūdza man arī izteikties viņa vārdā. Tā, un paust komentārus e, priekšsēdētājiem. Jā, ir arī Balatona ezers, taču daudzi gan atpūtas kuģīši, gan zvejas kuģīši. Tur ir liels, lieliska kombinācija. Es domāju, ka šī iniciatīva ir fenomenāla. Zvejas nozarē saskaras ar daudziem izaicinājumiem, bet ja mēs varam apvienot tā uzlabošanu ar turismu, tad, manuprāt, modelis ir ļoti labs. Šķiet arī, ka referents piedāvā četrus kompromisu priekšlikumus. Un tautīnieki piekrīt. Tāpat man likās, ka rīt pēcpusdienā ir paredzēts eh, likt ziņojumu uz balsošanu. Paldies! Vēlreiz vēlos pateikties referentam pār šo priekšlikumu virzīt uz priekšu e, zivsaimniecības jautājumu. Jā, Pinek. Paldies un vārds Kezinē Maisnerei. Paldies, paldies kolēģim no Ungārijas, eh, kas eh, tiešām ir uzņēmies strādāt pie šī te ziņojuma. Un jāsaka, ka Alde atbalstījusi visus četrus kompromisa grozījumus, jo ir svarīgi, lai mēs būtu eh, pieņēmuši un apstiprinājuši šo atzinumu, jo ir svarīgi, ka mm, zivsaimniecības politika ir svarīga veidot ne tikai tajos reģionos, kur uh, zivsaimniecība ir uh, viens no pamatnodarbošanās veidiem, bet ir, protams, jāņem vērā arī katru, uh, re, katra reģiona individualitāte, atšķirības un uh, diezgan grūti ir panākt šo te līdzsvaru, uh, ņemot vērā to, ka ir ļoti atšķirīgas uh, Uh, situācijas, un tāpēc daudz kas no tā ir subsidiaritātes jautājums. Mm, jo šis te zvejniecības turisms var izskatīties ārkārtīgi dažāds dažādos reģionos. Nu, tādēļ es domāju, ir labi, ka mēs esam strādājuši pie šāda atzinuma un cerams, ka varēsim par to vienoties. Nākošā runātāja. Levens kundze. Jā, tēma ir ļoti interesanta. Mēs to šai komitejā esam izskatījuši un arī turismu darba grupā un runāšu par to, kā tas var dot labumu ne tikai vietējai. Mm, Sabiedrībai un um, vietējām kopienām tas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts, un tādēļ esmu piedāvājusi dažus grozījumus, bet mana grupa neatbalstīs ziņojumu. Es pārstāvu Velsu, kurai ir pāri par 700 jūdzēm piekrastas joslas atšķirībā no Ungārijas, un mums ir zvejniecības turisma stratēģija, bet tas ir kaut kas tāds, ko var attīstīt arī tālāk, īpaši sadarbojoties ar citām valstīm. Un ja mēs veicam uh, kaut kādas pasākums Eiropas līmenī, kā mans kolēģis jau norādīja, mēs uh, stiprināsim partnerības visā Eiropā. Un eh, īpaši eh, ņemot vērā, ka apvienotā karaliste gatavojas pamest Eiropas Savienību, nu tad ir jāskatās, kā mazākas valsts varēs turpināt sadarboties. Runājot par kopēju mārketingu, apmainīšanos ar paraugu praksi, labākām apmācībām, finansēšanas, efektīvāku izmantošanu, eh, kā arī izpratni par to, kā pētījumi, kā līdzekļi tiek iztērēti Un tieši tāpēc es piedāvāju grozījumu, kas tieši runā par sievietēm, par sieviešu lomu, jo ļoti bieži vēniecība tiek uzlūkota kā joma, kurās uh, vīrieši spēlē galveno lomu, bet mums vajadzētu skatīties uh, no vietējo kopienu viedokļa un lomu, ko spēlē un var spēlēt sievietes, uh, ieskaitot arī turisma nozari. Paldies! Un tālāk Diģī Mārovi eh, vārdā Kenovs kundze. Labdien, priekšsēdētāji kungs, deputāti, liels paldies! Šai komitejai, kas izrādījusi lielu interesi šajā un saistītajos jautājumos, jo īpaši pa, um, izjauta interesi par ar zvejniecību saistīto turismu. Uh, Esam gaidām tagad galīgo ziņojumu, par ko ir paredzēts balsojums nākamgad. Un kā vienmēr, tad komisija rakstiski sagatavos savu nostāju par ziņojumu galīgo versiju, bet varam jau tagad norādīt, ka um, vairākums no grozījuma projekta atbilst, uh, projektiem atbilst arī komisijas nostājai. Pirmkārt, tad nāk tālāk gribētu teikt paldies arī uh, referentam. Uh, par to, ka tika ņemta vērā ieteikumi, ko paudām iepriekšējo reizi, un vēlreiz liels paldies par ļoti auglīgu sadarbību. Paldies, un vēlreiz došu vārdu referentam. Köszönöm a kollégáknak a benyújtott módosítókat, javaslatok. Jā, paldies. Paldies kolēģiem par iesniegtajiem grozījumiem. Mēs esam centušies visus iespējamos grozījumus ņemt vērā. Un, jā, nu, es te tā kā mm, palaidu tādu jociņu par to, ka Ungārijai nekādas intereses par jūrām nav, bet eh, īstenībā problēmas skar arī mūs, ja mēs runājam par uh, eh, zivsēmniecību, jo runājot par zvejniecību, visnes kāpēc reiz iedomājas jūras. Um, bet iekšējie iekšzemes ezeri, eh, tos varbūt eh, šis jautājums skar pat eh, vēl, vēl vairāk. Un jūs zināt, ka pat veseli kari ir karoti, lai iegūtu pieeju noteiktiem uh, ezeriem, un, protams, ka mums ir arī uh, upes, eh, un, eh, kā jau tika minēta, Donava un eh, sal, saldūdens zivis gal galā arī ir gana garšīgas, un mums ir attīstīts, mums ir attīstīts makšķernieku turisms. Un tā kā, ja tas nav ļoti nepieklājīgi, es, diemžēl, rītdien nevarēšu piedalīties balsošanā. Man ir jāpiedalās starptautiskā kongresā Brātislavā Eh, un man faktiski tūlīt pat ir jūs jāpamet, eh, bet es vienkārši gribēju par to jūs informēt un atvainoties. Paldies! Jā, liels eh, Eh, paldies, jā, nu arī Bratislava atrodas Donavas eh, krastos un Melnā jūra nav nemaz tik tālu no Ungārijas. Kāpēc nevar doties turien turismā? Jā, nu ir svarīgi piedalīties šajā te kongresā, bet balsošums notiks rīt, Cilsemnības komitejā 10. novembrī un šī gada decembrī plenārsēdē. Un tālāk trīs minūšu pauze. Uh, lai uh, tehniķi varētu beidzot sakārtot savas tūkošanas eh, problēmas.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

Now we can continue. Cienījamie kolēģi, mēs varam turpināt, tehniskās problēmas ir atrisinātas. Un wir kommen jetzt zu Investitionen esam nonākuši pie ieguldījuma darbietās un izaugsmē, maksimāla Eiropas struktūrālo un investīciju fondu ieguldījuma izmantošana. Atbildīgā komiteja ir Reģija komiteja, tas ir uh, eh, pašinstīvas ziņojums, un atzinuma sagatavotāja ir Kosma Zlot, uh, eh, Zlos, Zlotovski. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Es vēlētos referentam pateikties eh, par izstrādāto tekstu. Tas ir diezgan uh, labi sask eh, saskaņots, bet esmu saņēmis arī ļoti daudz grozījumu pieteikumu. Un es ceru, ka mums par visiem izdosies panākties kompromisu, un mēs to varēsim pieņemt bez tālākas aiztiešanās. Tēma ir ļoti svarīga, un par vairākiem punktiem es gribētu vēlreiz parunāt. Uh, pamatā mēs esam vienoti uh, savā viedoklī par to, ka eh, investīcija fondi ir svarīgs instruments, lai tālāk attīstītu eh, darba vietas un lai varētu papildināt dažādas iniciatīvas, kas stiprina esošās struktūras un svarīgi ir veikt dažādas iniciatīvas arī pārobežu kontekstā. Un e, svarīgi ir labāk izmantot, pilnīgāk izmantot EFSI, Eiropas stratēģiju e, nodrošināšanai, e, nodrošinot ilgtspējīgu, draudzīgumu videi. Tas ir ļoti svarīgi, e, organizējot satiksmi gan starp pilsētām, e, gan arī e, starp e, lieliem e, pilsētu e, centriem un e, nomalēm. Eh, koordinācija starp mm, vietējām atbildīgajām eh, organizācijām un investīcijām eh, kopumā, kā arī plānošanas saskaņošana ir ārkārtīgi svarīgi. Un šeit ir nepieciešama atbils, atbalsts no komisijas puses, no attiecīgiem speciālistiem, un tam ir attiecīgi nepieciešami līdzekļi. Un ļoti svarīgi ir arī nodrošināt, lai līdzekļi netiktu izšķērdēti veltīgi, lai nebūtu pārklāšanās un dubultošanās. E, ir svarīgi, lai e, šis te esošais e, absorpcijas līmenis dalībvalstīs uzlabotos, un, ja mēs runājam salīdzinām uh, Eiropas dažādus reģionus, tad ir mazāk attīstīti reģioni, kas atrodas tālāk no lieliem centriem, kam ir specifiskas uh, geogrāfiskās, uh, specifiskas geogrāfiskās situācija, uh, kur iespējams veikt uh, lielus uzlabojumus. Un jāatceras, ka dažiem reģioniem infrastruktūras, jaunas infrastruktūras izveidošana ir ārkārtīgi dārga, un tā var būt viena no lielākām problēmām atsevišķos reģionos. Un eh, ļoti ir svarīgi, lai šajos projektos netiktu aizmirsts par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, bet, eh, diemžēl, ļoti bieži šiem uzņēmumiem birokrātijas dēļ ir ļoti grūti eh, piedalīties šajos projektos un gūt no tiem labumu, bet nevajadzētu uh, Eh, stādīt birokrātijas intereses augstāk par uh, mērķiem, kas tiek izvirzīti šajā jomā. Uh, mēs esam veiksmīgi strādājuši ar ēnu referentiem un cerams, ka rītdien saņemsim atbalstu balsošanā. Vims Vandekams nākamais. Um, weer... Paldies priekšsādātājiem. Pirmkārt. Weg naar uh, Brussel. Uh, Op de tweede plaats wil ik de rap... Eh, es vēlētos vēlreiz uh, apsveikt savu kolēģi. Paldies par kopdarbu eh, pie šī ļoti svarīgā dokumenta. Mēs esam sasnieguši ļoti svarīgu mirkli laikā. Mūsuprāt, satiksme un Eiropas struktūras kopumā varētu gūt daudz lielāku labumu eh, no eh, investīciju fonda. Un kompromisa grozījums attiecīgi tiks iesniegts, un tautas partija varēs atbalstīt 12 no transakciju priekšlikumiem. Ir viens vai divi eh, priekšlikumi no Eālas Senderes, divi priekšlikumi, kas attiecas uz vietējo administrāciju nostāja attiecībā uz tik būtiskajām investīcijām transporta nozarē. Mēs apzināmies, kādas problēmas pastāv šajā sakarā, taču mūsuprāt, steiga nav vislabākais padomu devējs. Šobrīd, kad ir jāinvestē transportā, mēs domājam, ka to nevar darīt vienkāršotā veidā. Eiropas komisija vienmēr sako šiem jautājumiem un visdrīzāk varētu runāt ar Eirostāru pār parādu jautājumu un finansējumiem. Ir tiesa, ka tad, kad ir paredzami lieli izdevumi, tad nereti ir e, jāņem aizdevums, lai varētu tikt ar visu galā. Tas ir būtiskākais punkts, ko visdrīzāk mēs nevarēsim atrisināt rīt, bet tomēr jāturpina pie tā ir strādāt un sekot cieši tādējādi tādas eh, eh, šobrīd eh, štikumi mūsuprāt ir pozitīvi, bet līdz galam atbalstīt mēs tos nevaram. Paldies! Izmaiņas ir tūks. Paldies! Man ir tas liels prieks iepazīstināt jūs ar mūsu ēnu referentes Kristīnas viedokli. nav viegli saprast. Bavārijas, bet kolēģi, ļaujiet man pateikt dažus vārdus, ko teikusi Kristīna par šo ziņojumu. Ziņojums noteikti dodas pareizajā virzienā. Tajā ir iekļaut daudz pozitīvu rezultāti. Ir 6-7 eh, punkti, jautājumi, kurus vajadzētu iezīmēt tagad. Pirmkārt, nepieciešamība maksimizēt struktūrālos fondus, lai stiprinātu Eiropas Savienības pilsētvidas mērķus un lai atbalstītu ilgspējīgus uh, urbānās mobilitātes plānus. Ir nepieciešamas labākas sinerģijas, lai īstenotu Eiropas Savienības finansējumu transporta jomā. Ir jānoslēdz darbs pie pārobežu transporta plāniem. Citi pozitīvi elementi ir arī uh, uh, sociālās un teritoriālās kohēzijas nozīmība. Nepieciešams skaidrs mērķus ir jāsamazina ne, uh, administratīvās barjeras. Šie priekšlikumi arī iekļauti tekstā. Runājot par ceļiem, gribētu izcelt divus svarīgus aspektus. Pirmkārt, uh, šis viras efekts finansiālajiem ef instrumentiem ir ļoti zems vai pat neeksistējošs transporta jomā. Uh, Un granti šajā gadījumā ir piemērotākie instrumenti, lai atbalstītu transporta infrastruktūru ar ISF fondiem. Otrakārt ir nepieciešama lielāka budžetārā elast, budžetārais elastīgums, lai veicinātu valsts finansējumu. Mūsu komitejai ir jāieņem stingra nostāja šajā jautājumā. Mēs zinām, ka uh, ilgspējīgas transporta infrastruktūras pieprasa ļoti būtisku valsts atbalstu un ka šādi projekti ir mazāk pievilcīgi privātajai jomai. Tik daudz no Kristīnas. Paldies, Ismails un Kristīna. Izmaila un Kristīna un nākamais Dominiks, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies eh, referentam par sadarbību un par paveikto. Un mūsu grupa atbalstīs visus kompromisus kopumā. Tomēr man ir atsevišķi grozījumi un nostājas varētu būt niansētākas. Konkrēti, kā to norādīja Vims Vanderkamps, runājot par dalībvalstu budžeta politiku, manuprāt, ir piesardzīgiem jābūt, lai paliktu ziņojumi ietvaros un vienlaicīgi, lai neķertos pie jautājumiem, kas varbūt šobrīd pārāk sarežģīti atrisināmi. Atsevišķi temata attiecas uz īpašiem risinājumu veidiem, taču kopumā mēs atbalstīsim ziņo, ziņojumu kopumā un balsosim pār. Tāpat arī piebildīšu, ka esam gandarīti par to, ka e, referents uzstāj uz nepieciešamību sajaukt dažādus finanšu instrumentus, tātad vienlaicīgi reģionālos fondus, speciālos fondus, kā arī dažādus e, finanšu instrumentus. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtiski. Tāpat vēl viens tehnisks jautājums, kas ir jāpasvīt, jāizceļ vairāk to, cik svarīgs ir finanšu regulējuma jautājums. Es domāju, ka šeit ir atsevišķi elementi, kas jāskata sīkāk. Tas gan nebija ziņojuma temats, taču, kā jūs zināt, finanšu regulējums var aizliegt uh, izmantot eh, šāda veida finansējumu transportā. Manuprāt, tas būtu jāskata kopā ar budžeta eh, komitejas un budžeta kontrolas komitejas locekļiem. Trešais pu punkts, eh, uz to uzstāja arī referents, kas ir būtiski, ka jākoordinē nacionālai plāni savā starpā, kā arī vertikālā veidā jāpadziļina reģionālā un nacionālā sadarbība, lai varētu rast pārrobežu risinājumus, tai skaitā arī e, pilsētu satiksmes mezgliem. Un kopumā mūsu prāts šis ziņojums ir lielisks, un tas var tikt atbalstīts gan, e, gan e, slēdzienos, gan kompromisos. Paldies! E, Eh, Dominiks nenorādīja uz 800 eh, metriem eh, līmeņa starpību starp Valencienu un Briseli. Nākošais runātājs. Thank you, Chair. Thank you. Digireģija pārstāve. Paldies priekšsādātā, paldies uh, referentam. Daudz jūs laika netērēšu, jo nav daudz pret ko iebilst uh, ziņojuma projektā, un visi izteikti ierosinājumi ir ļoti labi. Uh, Um, gribēju piebilst tikai vienu lietu, jo tā būtu tā ir aktuāla gan tagad, gan arī vēl nākamajos gados. 2016. gada ziņojumā komisija atsaucas uz atvērto datu platformu. Un tā kā visi vienmēr ir ļoti interesēti no tajā, kur īsti nonāk līdzekļi, tad uh, pirmo reizi šoreiz mēs jau iepriekš varam pateikt uh, ne tikai to, kur uh, nauda nonāks, pa dažādiem sektoriem to sadarot, bet mēs varam arī faktiski norādīt, uh, cik daudz kilometru ceļu vai dzelzceļa sliežu mm, tie, šī nauda tiks veltīta. Dati jau ir pieejami. Atvērtu datu platformu. Tad visus datus var redzēt pa valstīm, pa reģioniem, pa jomām. Mēs redzam, cik daudz līdzekļu viņi izmanto septiņu gadu periodā, lai uzbūvētu infrastruktūru, lai labotu infrastruktūru, izmantojot Eiropas finansējumu. Tā ir ļoti laba informācija. Uh, um, lai redzētu, kādi ir dalību valstu rezultāti, uh, kā viņas izpild savus solījumus. Nu, protams, noteikti arī uzraudzība un ziņošana datu platformas ietvaros. Uh, visu šo informāciju var pārbaudīt un redzēt, vai tiek panākts apsolītais progress. Paldies! Vielen Dank! Die Abstimmung im Tranau. Paldies! Balsojums Trānu komitejā paredzēts rīt. Reģija komitejā kaut kad novembrī šķiet, nē, atvainojos. Uh, referents lūdzas vārdu. Man nav vairs daudz ko piebilst. Viss šodien jau tika iz, uh, pateikts. Nu, tad drīz arī balsosim. Paldies, paldies, saka priekšsādātājs. Balsojums notiks rītā un redzēju komitējā vai nu novembrī, visticamāk novembrī un decembrī balsojums plenārsēdē. Līdz ar to varam pāriet pie nākamā punkta darba kārtībā - igadējais ziņojums par Eiropas Savienības konkurences politiku. Pašiniciatīvas ziņojums no Ekon. Referente ir Džekija Foster, viņa gan šodien nav ieradusies. Viņa, diemžēl, nokavēja savu lidmašīnu. Bet uh, Kosmas Latovskija izteiksies viņas vietā. Tad nolasīšu viņas nostāju angliski. Ja runājam par tad, referentes ziņojumu, tur tiek uzsvērtas dažādas barjeras, kas pastāv starp dalību valstīm, kuras iz, veicina vienotā tirgus sadrumstalotību un veido jaunas barjeras pa, un konkurences paaugstināšanu. Tādēļ ir nepieciešama lielāka komisijas un dalībvalstu politiskā griba, lai pilnībā izveidotu vienoto tirgu transporta jomā. Vēl viena būtiska tēma ziņojumā ir digitālo tehnoloģiju progresu transporta un turisma nozarēs. Referente uzskata, ka to tehnisko progresu vajadzētu izmantot kā iespēju, lai radītu jaunas darba vietas un sniegtu labumu patērētājiem. Referenti arī atzinīgi vērtē komisijas a, vēlmi vest sarunas par iekšējiem civilās aviācijas a, nolīgumiem ar dažādām trešajām valstīm. Šīs vienošanās tikai uzlabos tirgus piekļuvu, bet arī sniegs jaunas uzņēmē darbības iespējas Eiropas aviācijas sektoram sniedzot iespēju veidot jaunas darba vietas un atkal sniedzot labumu patērētājiem. Šajā atzinumā ir skaidrs, ka vienotā tirgus integritāte ir jāuztur un jāsaglabā, lai nodrošinātu atvērtu un godīgu konkurenci starp valsts un privātajiem operatoriem transporta un turisma nozarēs. Lēst paldies! Paldies! Ļoti labi nolasījāt to angliski, visi sapratām. Un tagad Vanda Kāmpa kungs vēlas izteikties. Priekšsēdētāji ļoti žēl, bet um, arī mans itāļu kolēģis Salīni ir ceļā uz uh, Briseli. Šķiet, ka šodien visi ir sazvērējušies, lai atrastos ceļā šajā laikā. Tāpēc uh, Es gribētu nodot informāciju Salīnīkunga eh, vārdā. Tas ir paredzēts Žakie Fosterei un Tomasam, lai gatavotu un prezentētu šo atzinumu. Manuprāt, ir ļoti labi, ka transporta komiteja prezentē atzinumu pār šo ekon jautājumu. Jā, ir tiesa, ka ir nepieciešama investīcijām daudz finansējumu, tas ir liels ekonomisks svars, lai varētu veicināt uh, izaugsmi un konkurētspēju Eiropā. Tāpēc es domāju, ka ļoti labi ir tas, ka Džakija Fosteri ir izlēmusi iesniegt šo atzinumu ekonomisko uh, jautājumu komitejai. Atsevišķi jautājumi pēdējā laikā tiek skatīti, mēs šobrīd skatām dažādus aspektus un rīt uh, mēs liksim uz balsojumu e, regulu par ostu dažādiem pakalpojumiem un tas varētu palīdzēt aptvērt tirgu. Komitejā šobrīd tiek diskutēts par um, publiskajiem aspektiem, kuri ir privātā tirgus uh, kompetences jautājumi ir tādi, kas uzskata, ka pārvadātājiem ir jābūt privātai kompetencijai, citi ir pretējās domās, taču ar šo uh, regulu mēs varēsim pilnīgi noteikti uzlabot konkurētspēju šajā nozarē. Tāpat mēs gaidām no kolēģi Ismaila šo ceļu paketi. Mēs zinām, ka pārvadājumi pa ceļu ir ļoti konkurētspējīgi nozari, taču šādos jautāju aspektos ir jādomā arī par kab kabotāžu, par sociālo dempinga novēršanu, par Eh, darba standartiem. Un tāpēc arī jāskata šie jautājumi Eiropas Savienības kompetenci aspektā. Mums ir izdevies pabeigt ceturto paketi, mums ir izdevies pabeigt arī tehnisko pīlāru, eh, kas attiecas uz tirgu un eh, ir atsevišķi, kuri uzskata, ka šāda tirgus atvērtība nav pilnīgi taisnīga, Bet eh, es saprotu, ka mums visiem ir mūsu vājumu brīži, lai mm, to pateiktu maigiem vārdiem. Es domāju, ka eh, šādi pārobežo transporta ierobežojumi nav tik slikti. Katrā ziņā eh, tehniskais pilārs ir atrisināts un Otrkārt, mēs pēcpusdienā runāsim par būtisku jautājumu, kas ir finansējuma jautājums. Struktūra fondi no vienas puses un Connecting Europe un no otras puses FC fonds. Mums ir jāpie, jādubulto mūsu poliņu transporta sektorā, lai varētu investēt taisnīgā veidā, lai varētu veicināt konkurētspēju uh, Eiropā. Un Mēs nedrīkstam palikt eh, nomaļus, mums ir jāķers pie darbiem. Kolēģis Salīnī runāja par valsts atbalsta un jautājumiem, kas ir jāiekļauj, un arī ir paredzēts prezentēt to vai citu grozījumu uh, Fosters kundzes izskaitīšanai. Bet esmu pārliecināts, ka sadarbojoties eh, Salīdī kungam un Fosters kundzei, viņiem izdosies paveikt brīnums, jo viņu politiskās idejas ir tuvas. Paldies! Nākošais runātājs Ismails Ertūks. Eh, jāatvainojas, ka mūsu ēnu referents nav klāt, tāpēc eh, izklāstīšu piezīmes no viņa puses. Sociāli demokrātu ēnu referents atbalsta ceturto punktu par digitālajām tehnoloģijām, tomēr ir daži ziņojuma aspekti, kuros, kuriem mēs nevaram piekrist. Paliek iespējas, ka sociālai aspekti praktiski nav ņemti vērā. Mēs saprotam, ka konkurence ir izaugsmes dzinējspēks, tomēr mēs gribētu, lai e, vienotā tirgus pabeigšana transportu jomā nenotiktu uz sociālo tiesību rēķina soci... nozarē strādājošajiem, ne arī uz pakalpojumu kvalitātes samazināšanas rēķina. Līdz ar to pirmais, otrais, trešais punkts varētu tikt uzlabot, norādot, ka ir jāatrod līdzsvars starp uzņēmēju darbību e, interesēm un strādājošo aizsardzību. Tāpat arī ir ļoti daudz piemēru, kur atvērtāks tirgus ir novedis pie strādājošo eksploatēšanas. Otrajā punktā mēs atbalstām referenta prasību eh, pēc transporta likumdošanas. Mēs šeit redzam saikni ar septīto punktu, kur tiek pasvītrots tas, cik bīstami var būt dalība valstu vienpusēja pasākumu. Un šajā sakarā mēs pasvītrojam to, ka ir nepieciešama lielāka koordinācija starp eh, dalībvalstīm, vēlams izveidojot Eiropas Savienības ceļaģentūru, ko ir, iz, par kuras izveidošanu ir nobalsojuši deputāti. Paldies, nākošais runātājs Pāvils Telička. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, norādu, ka es E, nevienu neaizstāšu un izteikšos e, pats savā vietā. Paldies par to. Par projektu runājot, tas, manuprāt, ir ļoti labs, U, bet e, es nevēlētos, lai tas skārtu citu komiteju intereses. Tālāk pilnībā atbalstu Šakijas Fosters sacīto, ka mums pietrūkst politiskās gribas tālāk attīstīt iekšējo tirgu transportā, kā arī ir grūtības ieviest esošo likumdošanu. Tam es pilnībā piekrītu. Otrkārt, es augstovērtēju uzsvaru uz to, ka jāveido vienlīdzīgas spēles noteikumi publiskajā un privātajā sektorā. Treškārt vēlos izcelt to, ka taisnīga konkurence ir eh, jānodrošina pilnīgi noteikti, un mums ir jāvēršas pret protekcionismu un jānodrošina vienoti spēles noteikumi visiem. Tas ir iekļauts projektā. Un visbeidzot, piebildīšu, ka iesniegšu dažus grozījumus, kas būs paredzēti, lai stiprinātu taisnīgu konkurenci un atspoguļot atsevišķus no nesenajiem eh, skatītajiem jautājumiem, piemēram, par pasta pakalpojumiem, par uh, kolaboratīvo ekonomiku. Un e, Tomēr, manuprāt, Žaklīs Fosters darbs ir praktiski, praktiski atbalstāms no manas puses. Paldies, nākošais runātājs Maija Kilī. Paldies, priekšsēdētāji. E, arī man izdevās ierasties laicīgi zālē, un es nevienu neaizvietošu. Vēlos pateikties referentē Fosterī par sagatavoto priekšlikumu. Šis jautājums e, iespējams šķels e, nedaudz parlamenta politiskās grupas, taču jānorāda, ka referents sākotnējā nostāja ir pozitīva, lai gan pilnībā viņai piekrist nevaru. Transports, loģistika un turisms ir ar pārrobežu raksturu un skar konkurētspēju dažādos līmeņos, taiskaitā starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Un šajā sakarā Eiropas parlamentā nereti paliek iespējas, ka tiek pieļauts zināms protekcionisms. Šeit galvenā problēma ir nolīgumi Eh, starp dalību valstīm un trešajām valstīm. Mēs sagaidām vienošanos it īpaši dzelzceļa eh, nozarei, kurā ir pastāvējušas daudzas monopolu situācijas. Nereti ir tādas izveidojušās de facto, un tās tiek pamazām likvidētas. Uh, tomēr nedrīkst pieļaut to, ka šajā gadījumā ciestu pakalpojumu kvalitātes. Tāpat ir nepieciešams arī domāt par valsts atbalstu, it īpaši runājot par uh, pakalpojumu sniegšanu par digitalizāciju runājot, kad parādās jauni uzņēmumi, kuri konkurē ar e, vecajiem, un arī kādi jauni nosāc, nosacījumi parādās konkurencei tirgū. Mēs, kā likumdevēji, mums ir jāsako tam, lai uzņēmumi varētu attīstīties ar pietiekami skaidriem noteikumiem visā nozarē un vienādā veidā ietekmēt visus spēlētājus. Pirmkārt, ir jāatgādina tas, ka transporta nozare ir paredzēta gan klientiem, gan arī to darbiniekiem. Tāpēc noteikumiem ir jāņem vērā tas, lai gala lietotājs saņemtu vislabāko iespējamo pakalpojumu. Paldies! Nākošais runātājs - Skits Teilo. Uh, Paldies priekšsēdētājiem! Tiešām žēl, ka Džekija nokavēju šodien. Ceru, ka viņa drīz spēs mums pievienoties. Un man uh, būs liels prieks, ka viņa sadarboties strādājot pie šī ziņojuma. Un tātad esmu pārliecināts, ka vienīgais veids, kā spēsim nodrošināt godīgu konkurenci un izveidosim vienlīdzīgus spēles noteikumus visā transporta nozarē, ir atspoguļot patiesās izmaksas katram transporta veidam. Te es skatos uz uh, uh, pirmo apakšpunktu, kur Džeki runā par to, ka ir jānodrošina atvērta un godīga konkurence. Mums ir jāņem vērā arī tas, cik daudz izmaksā katrs transporta veids. Ir, ir jāizvērtē siltumnīca efektu gā, radīta, gāzu apjoms, piesārņojums, klimata aizsardzība un drošums. Jo pašlaik šīs izmaksas netiek ņemtas vērā, un tā rezultātā nav izveidojušies vienlīdzīgi spēles noteikumi ar atvērtu un godīgu konkurenci patiesās cenas, godīga transporta nodokļa un citi finanšu pasākumi var novest pie šo transporta veidu pārmaiņām, tik izmantot vairāk ilgspējīgi transporta veidi, iekšzemes ūdeņas ceļi, dzelzceļš un citi. Nu, ņem, tā arī spēsim uzlabot efektivitāti un panākt pozitīvus vides efektus. Aplūkosim, piemēram, aviācijas nozara kā piemēru. Viņi saņem milzīgu apjomu ar tiešām un netiešām subsīdijām no Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem. Uh, aviācija saņem dažādas atbrīvojumus, uh, maksājot degvielas nodokli un PVN. Un tas kopumā ir 43 miljārdu eiro apjomā ik gadu. Un tiek pilnībā izlaists un netiek pievērst uzmanību šim milzīgajam transportam, šim milzīgajam finansējumam. Un arī tas ir viens no aspektiem, kas sniedz savu pienesumu negodīgas konkurences veidošanā. Es piekrītu pagājušās nedēļas vienošanai par globāliem uz tirgus balstītiem pasākumiem, bet mums ir jāpiekrīt, ka tas ir tikai pirmais solis un ka tas nav pietiekami tālajošs, lai spētu mm, cīnīties pret uh, klimata pārmaiņām. Uh, aviācijai vajadzētu aplikt milzīgiem nodokļiem un uh, tiem jāviemēro arī uh, uz tirgus balstīti mehānismi. Un uh, arī visiem lidojumiem, kas ienāk no ārpus Eiropas Savienības, tiem vajadzētu attiecināt lielākus nodokļus sākot no 2017. gadu. Um, Uh, šis uh, piesārņotājs maksā princips uh, un pasažieru tiesības sociālais dempings ir svarīgi aspekti, ko nedrīkstam aizmirst. Es ar prieku gaidīšu mūsu dzīvīgās diskusijas. Paldies, un tagad vārds Lūsija Andersonē. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu vairākumam manu kolēģu. Es domāju, ka ir svarīgi, ka sociālajie aspekti, nodarbinātība, uh, uh, ir uh, svarīgi aspekti, tos vajadzētu stiprināt mūsu sagatavotajos atzinumos par šīm tēmām, un es ceru, ka tas tiks atrasināts ar grozījumu palīdzību. Es uzskatu, ka pašlaik šajā ziņojumā trūkst uh, tas, ka transports tiek atzīts kā svarīgs uh, sabiedrisks pakalpojums. Tā jau nav nekāda izvēle. Daudzi cilvēki paļaujas uz transportu, lai nokļūtu darba vietās, lai saglabātu savas darba vietas. Mm Un mm, lielisks pētījums, ko parlamenta pētījuma dienests veica pagājuši, kad viņi pierādīja, ka ir tieša saikne starp sociālo iekļaušanu un transporta nozari. Un ir arī citi aspekti, kas ir jāņem vērā, aplūkojot mūsu transporta politiku, un tos visus nevar tikai ievietot konkurences kastītē. Komisija šī gada sākumā arī veica pētījumu par uh, uh, līgumiem transporta jomā un tika pierādīts, ka kopš 2008. gada finanšu krīzes ir bijušas ļoti lielas problēmas vairākās dalībvalstīs, jo sabiedriskais transports nesaņēma pienācīgu atbalstu. Un tas pats attiecas arī uz nākamo apspriežamo tēmu. Bet um, runājot par šo uh, atzinumu, es, nav tā, ka es nepiekrītu tam kopumā. Uh, Es ņemu vērā arī šodienas diskusiju un ir pilnīgi skaidrs, ka tajā ir iespējami tālāki uzlabojumi. Paldies, un tagad vārds Jensam Nilsenam. Paldies. Iesākumā divas piezīmes. Un es vēlētos runāt par sociālo jautājumu. Tas ir svarīgs. Mēs zinām, kāds ir vairākuma atzinums pār sociālo dempingu, tas var ietekmēt tekstu. Tāpat mēs runājam par optimizāciju eh, nodokļu nomaksai angļu valodā izmantots vārds maksimizēšana. Bet mēs esam konstatējuši, tā skaitā, ka ilgtermiņā plānot ir būtiski, lai attīstītu turismu, un mums šeit ir jādomā par to, kur ņemt investīcijām finansējumu. Un šeit reģionālie fondi un investīciju fondi nevar investēt vienā projektā. Tas nav atļauts. Nevar izmantot vienu un pēc tam otru finansējumu avotu. Vai tas būtu, vai tā būtu optimizēšana? Mums ir e, jāapvieno visi spēki, lai varētu investēt e, sektorā, kas ir strateģisks un nozīmīgs izaugsmēji. Tāds būtu mans priekšlikums jums. Paldies! Paldies. Paldies. Nu, es jāsaka, jau 12 gadus esmu uh, pavadījis Eiropas parlamentā, un tad, kad ir runa par principiem, piemēram, arī uzmaksa internalizācija, piesārņoties maksā princips, tad faktiski par to mums visām valstīm, visām politiskajām grupām ir vienāds viedoklis. Bet tad, kad mēs sākam uh, Uh, runājam uh, par uh, satiksmi, nu, šeit jau daži sāk runāt no varas pozīcijām. Un ir taisnība, ka vidēji visskaitīgākie transporta veidi saņem ārkārtīgi lielas subsīdijas. Un tāpēc man ir prieks, ka mums šeit ir arī DG uh, competition pārstāvu klāt. Uh, un ka komisija atzīst, ka visos satiksmes veidos ir jābūt vienālīdzīgai eh, konkurencei eh, gan uh, ielu ceļu transportā, gan gaisa transportā, gan dzelzceļa transportā, bet kāda tad ir reālā situācija, tad, kad uh, miljoniem subsīdija tiek uh, piešķirts uh, aviācijai, tad tiem, kas brauc pa ceļiem, par to visu gal galā ir jāsamaksā. Un kas ir pats sliktākais, netiek panākt nekādu uzlabojumu vidas jomā. Un tieši tādēļ ir jājautā uh, DG Competition, ko viņi dara šajā labā, šajā jomā. Tātad visi šie te principi, par kuriem mēs esam viensprātis, jāievieš pilnīgi vienādi visos transporta uh, veidos, un varbūt, ka eh, eh, konkurences eh, DG mums var sniegt kādu atbildi. Lūdzu, jums arī došu vārdu. Wir haben drei Menschen von der DG Competition. Mums ir veseli trīs pārstāvi, tā kā jums ir kaut kā e, jāvienojas beidzot par to, kurš tad uzstāsies, bet nu mēs esam gana pacietīgi, lūdzu. This question does not seem in the first place direct. Jā, nu šis jautājums tiešām ir saistīts ar uh, konkurences eh, jautājumu, un jūs uh, eh, atsaucties uz valsts subsīdijām, kuras var būt arī nelikumīgas, bet nodokļi ir dalība valsts prerogatīva. Mēs esam sākuši dažās jomās mm, cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas, bet šajā jomā pagaidām. Uh, Eh, viss ir atkarīgs no likumdošanas, kas ir pieņemta dalībvalstīs. Un eh, šajā jomā mēs eh, nekādus rīcību, nekādus pasākums neesam veikuši. Nu, es gribētu norādīt īsi, ka Vācijā ir tā, ka no uh, 31 lidostas 19 eh, strādā ar zaudējumiem un var pastāvēt tikai tādēļ, ka saņem uh, subsīdijas. Bet, uh, piemēram, kas attiec uz dzelzceļu, viņi nesaņem uh, nekādu valsts atbalstu. Uh, Un uh, runa jau par to, ka nevar tā vienu uh, e, transportu veidu atbalstīt un citus nē. Un tas, starp citu, neatiec tikai uz nodokļiem. Ir arī citi uh, veidi, kā iejaukties. Un, uh, piemēram, attiecībā uz lidostām es vairāk kārt esmu aicinājusi komisiju iejaukties, un uh, kāpēc reizēm tas notiek un reizēm nē. Nu, kas attiecas uz gaisa satiksmi un uh, lidostām. Eh, tas ir liberalizēts jau gadiem, bet eh, lidos tiek uzlūkots kā infrastruktūras objekti. Un ja mēs eh, runājam par Leipcigas lidostu, jā, tā ir saņēmusi valsts investīcijas infrastruktūrā un tās kā tādas arī tiek uzlūkotas. Mēs gan esam eh, reaģējuši 2017. gadā, mēs esam pieņēmuši attiecīgas eh, vadlīnijas un atvērusi vairākus šādus pārkāpumu procedūras, piemēram, Spānijā, tā kā kaut ko mēs darām. Un Vācijā faktiski mēs zinām, ka tikai trīs lidosts ir pelnošas, eh, bet mēs esam raudzījušies uz to, kādas e, atbalstu var sniegt lidostām, e, dot atļauju desmit gadu laikā situāciju tā tad noregulēt, e, bet, nu, acīm redzot, mēs vienkārši esam devuši zināmu laiku nozarei. Vanda Kampa kungs. Priekšsēdētāji ļoti īsi vēlos izteikties skaidri un saprast. Uh, pats. Manuprāt, ir lieliski atbildi uz jautājumu, taču es gribētu, lai komisija komentētu arī Džakijas Fosters tekstu. Es nezinu, vai tam ir laiks. Also ich kann da nicht zu sagen, aber die Kommission wird sicherlich. Nu, es te neko nevaru piebilst, bet, nu, komisija eh, varbūt kaut ko varētu šeit bilst jo mēs tiešām gribētu eh, dzirdēt eh, kaut ko par tekstu, par kuru eh, mēs te šodien diskusē, diskutējam. Lūdzu, vārds jums. Okay, I'm DG Competition and not... Nu jā, es eh, neesmu īsti komisija, bet esmu DG Competition, bet no mūsu perspektīvas es varu piekrist šiem punktiem un tikai rosināt uh, parlamentu viss pēc iespējas ātrāk pieņemt eh, ceturto dzelzceļa pakotni, uh, jo šeit ļoti faktiski bumba ir dalībvalstu pusē un arī parlamentu pusē, lai pieņemtu atbilstošo likumdošanu. Kosmas Zlatovski un eh, tātad Džekijs Fosters eh, pārdā. Jā, liels paldies eh, par visiem šiem te komentāriem, par Fosters kundzi ziņojumu un arī par debatēm, kas tam sekoja. Paldies! Liels paldies! Nu, tātad termiņš grozījuma iesniegšanai 13. oktobris, transporta komitejā 10. novembrī balsosim un ekon 5. decembrī, bet plenāra sēdē vēl īsti nezinām, bet nu kaut kad jau tas balsojums nāks. Nu, līdz ar to esam nonākuši pie nākamā darbkārtības punkta, tas ir igadējais ziņojums invest, par investīciju bankas finansiālo darbību. Atzinumu sagatavotājs ir Liberatskī kungs, viņa šeit nav klāta, bet viņai ir pār, viņš ir izvirzījis savu pārstāvi un tā ir Lūsija un došu viņai vārdi. Andersons kundze, lūdzu. Jā, ļoti priecājos, ka mm, Liberatska kungs ir izvēlējies man par aizstājēju e, informēt jūs par Eiropas Investīcija bankas finansiāla darbības gada pārskatu atzinumu. Eiropas Investīcija banka vienmēr ir bijusi galvenais investētājs infrastruktūras projektos transporta jomā un e, nodrošina izaugsmi un darba vietas. Un es to personīgi zinu. E, arī no investīcijām Londonā mūsu transporta infrastruktūrā. BZIB ir arī e, cits, citi finansējuma avoti, kā piemēram Connecting Europe e, Facility, struktūra fondi un citi. Tātad ir, e, var izmantot dažādus finanšu avots, bet ir svarīgi koordinēt sadarbību starp EIB, eh, dalību valstīm un komisiju, lai varētu koncentrēties uz, EI, uz EU eh, mērķiem un nevajadzētu viens un tos pašus instrumentus izmantot eh, viena veida investoriem, kā piemēram FCSF un tā tālāk, kas uh, parasti tiek izmantoti mazāk pievil, finansiāli mazāk pievilcīgiem projektiem. Un uh, kam ir grūtāk piesaistīt privātos finansētājus. Ir svarīgi nodrošināt, lai koordinācija un uh, savstarpēji papildināmība būtu principi, kas tiek ievēroti. Referents vēlas uzsvērt, ka īpaša loma jāpievērš investīciju geogrāfiskajam līdzsvaram. Visiem reģioniem vajadzētu vienlīdz gūt labumu no infrastruktūras finansējuma. Uh, Tieši tādēļ ir svarīgi uzsvērt, ka vadlīnijas PPP eh, projektos būtu jātīstas, lai nodrošinātu tiesisko paļāvību cilvēkiem, kas ir uh, iesaistīti EIB finansētu projektu sagatavošanā. Uh, atšķirīgas noteikuma interpretācijas gadījumos nevajadzētu pieļaut kriminalizāciju. Svarīgi ir pagarināt FC darbību, jo tas varētu palīdzēt eh, izbūvēt eh, pamata eh, tēten tīklu paredzētajos termiņos. Liels paldies, Vim, tu arī vēlasies ko teikt, jā? Middag met vele handicap. Jā, priekšsēdētāji, tis, šajā gadījumā, un šodien šķiet, ka visi atrodas kaut kur vai nu ceļā, vai viņiem ir citi svarīgi jautājumi, ar kuriem strādāt, un tāpēc vispirms es tomēr gribētu pateikties referentam Liberatskam un arī Andersons kundzei par sagatavoto lielisko ziņojumu, ko viņi ir sagatavojuši. Tas ir tik tiešām ļoti bagātinoši. Šeit ir runa par eh, priekšlikumu, kas attiecas uz EIB aktivitātēm, un Liberatska kungs arī šķiet, ka skaidri norāda, kuri ir šie aspekti, kas ir kas sasaucas kopā. EIB ir eh, smags svāra iestāde, taiskaitā transportā, šeit ir runa par 40 miljārdiem investīciju kas ir ārkārtīgi liela investīcija transporta jomā. E, kādi šeit ir motīvi? EFSI investīcijās, ja mēs rūpīgi lasām to, ko dara Eiropas investīciju banka, tad mēs redzam, ka visos šajos projektos ir ļoti rūpīgi viss jāsagatavo un tas, kas ir paredzēts 15. gadā, tam rezultāti 16. gadā vēl nebūs redzami, būs jāgaida vismaz 18. gads vai vairāk. Tāpēc tas būtu jāņem vērā arī Eiropas investīcija bankai. Viņiem būtu jāapzinās, ka satiecas un ir spēkā uz visiem investīciju projektiem, tā skaitā transportā, jo Eh, patiesībā ar FC lietas eh, nenorit tik slikti, bet augļus mēs vēl uh, tik drīz neredzēsim. Tāpat mums ir uh, Parīzes nolīgums, citi nolīguma vadlīnijas un inovācijas un ilgtspējīgums iet roku rokā, tāpēc EIB varētu šeit būt ar ārkārtīgi būtisku lomu. Un visbeidzot, lai izbeigtu ar atkarību no atbalsta un subsīdijām, un tas, ko parlaments nodēvēja par blendingu, ir jāapzinās dažādu finansējumu veidi, gan atbalsti, granti, gan aizdevumi, un jāredz, kā tie var viens otru papildināt, jo ir daudzas dalībās, valstis un projektu ad, ad, menedžeri, kuri nesaskata visas šīs iespējas. Nav vajadzīgs, lai EIB uzņemtos visu atbildību. Liberatska e, projektā ir šāds e, blendings paredzēts, un mums ir jādomā par dažādiem tā veidiem. Nākošais runātājs Rikēkungs. Paldies! Es domāju, ka pēc sacītā būs jāpārdomā vēl, kādus aspektus vajag pārdomāt šī uh, ziņojuma sakarā. Jāpaturprātā, ka EIB ir banka. Uh, tā nav atsevišķa struktūra vai, vai tāda, kas darbojas uh, kādā politiskā struktūrā. Uh, Un ir ļoti nozīmīgi sekot tam, kā EIB darbs tiek eh, paveikts. Gan tas attiecas uz reģionālajām lēmējastādiem, gan uz tīri ekonomiskām aktivitātēm. Un šajā sakarā tika pasvītrots, ka EIB ir ar ļoti nozīmīgu darbu investīcijās, ir tīpaši tas attiec uz infrastruktūrām, kas skar mūs visus tomēr. M mēs redzam, ka nepastāv strukturēta saskaņošanas starp tām grupām, kas uh, tām struktūrām, kas nodarbojas tiešā veidā ar vadību un EIB šeit. Tas attiecas uz struktūru fondiem, to izmantošanu, uz īpašo fondu izmantošanu. Šie jautājumi nav korelācijā ar bankas izmantošanu, tāpat arī ar EFSI, jo Junker plāns uh, pieprasa garantēt, lai e, komisijas e, piedāvāto projektu pilnībā kontrolētu bankas e, nodrošināta komiteja. Mums ir jādomā par dažādu rakstura finanšu instrumentiem, kas var būt gan tīri kā subsīdijas, gan kā aizdevumi. Uh, Un šeit mēs saskaramies ar citu problēmu. Es domāju, ka mēs nevaram skatīt gada pārskatus par bankas aktivitāti tāpat kā agrāk, jo ir jāpatur prātā lielais investīciju plāns un garantiju mehānismi. Un dažādu mērogu bankas. Es domāju, ka tas ir vairāk jāpatur prātā šajā ziņojumā, un mums ir jāapzinās, ka Mēs eh, dzīvojam citā laikā, un šis temats arī jāskata eh, atsevišķi. Nākošais runātājs Maija Kīronēna. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlos pateikties referentam Liberatskijam par sagatavoto teksta projektu. No mūsu puses ir divi aizrādījumi, un iesniegsim arī grozījumu šajā sakarā. Pirmkārt, atgādinu, ka ja kāds ir aizmirsis, atgādinu, pagājušajā nedēļā mēs balsojām par Parīzes nolīgumu pret eh, klimata pārmaiņām. Un klimata mm, pārmaiņas netiek apturētas tikai parlaments vienīgo sēdi vien. Mums ir jāparedz rinda ar pasākumiem un mēriem, tāpēc mums ir arī uh, jāparāds tam, lai daļa no finansējuma tiktu novirzīti uz CO2 līmeņu samazināšanu, mēs pāriet uz tīriem enerģijas avotiem un šādā veidā apkarot klimata pārmaiņas. Tā skaitā transporta sektorā. Šeit ir jādomā par EIB finansējumu kopumā. Man tas šķiet ārkārtīgi būtisks jautājums, un es vēlētos, lai tas tiktu pasvītrots arī uh, mūsu komitejā, mūsu darba metodas, to salīdzināšana, lai šie visi jautājumi tiktu ņemt vērā un būtu padarīti redzamāki. Otrais aizrādījums. Es domāju, ka mums ir jāmaina mūsu, mūsu domāšanas veids, ka, lai mēs nerunātu vairāk jau par transporta infrastruktūru kā vienīgo risinājumu, bet lai mēs varētu daudz labākā veidā uh, izprast, ko mēs varam darīt infrastruktūras ietveros, attīstot transporta pakalpojumus un transporta funkcionēšanu. Piemēram, automatizēt transporta pakalpojumus. Tas tiek attīstīts jau un attīstās ātri, konkrēti šodien. Mēs veicam nepārdomātas investīcijas, jo netiek ņemti vērā jaunie transporta veidu lietojumi, un tas, kā viss attīstās tik ātri. Tāpēc es negribētu runāt tikai par transporta infrastruktūru, bet arī par transporta pakalpojumiem. Un šajā sakrā mēs iesniegsim grozījumu. Paldies! Zili. Nākošais runātājs Roberts Zīle. Četāja kungs, es atvainojos, ka nokavēju, bet tāpatās pateicos Liberāts kungam par ziņojumu uh, projektu. Uh, Eiropas investīcija banka šis pārskats par uh, Eiropas finanšu strateģisko investīciju pirmo, pirmo posmu faktiski parādīja tās lietas, ko es arī paredzēju, un es tikai es domāju, daži kolēģi arī šeit, šī komitejā. Uh, ka 92% no mm, šiem investīciju projektiem nosēdušās ir ES 15 valstīs, tātad vecajās, tā saucamajās vecajās Eiropas Savienības dalību valstīs, un no infrastruktūras projektiem praktiski nevienā valstī Austrum Eiropā nav, nav nopietnas projekts. Tātad šis ir tā geogrāfiskā um, nelīdzsvarotība, un ja neskaita mazo video uzņēmumu uh, kredītlīniju, kas pie, uh, aiziet arī uz Austrumu un Centrāla Eiropas valstīm, faktiski šī nelīdzsvarotība infrastruktūra ziņā kļūs vēl lielāka. Uh, ja mēs paskatāmies, ir geogrāfijas koncentrācijas limits bija paredzēts 45% um, koncentrācijas infrastruktūras projektiem, tad uh, divas trešdaļas ir faktiski nosādušās trijās Eiropas valstīs, Eiro, vecā, Rietuma Eiropas valstīs, kas ir ļoti liela disproporcija no tā mērķa, ko sākuma Junkera fonds bija paredzējis. Un, uh, ja mēs paskatāmies enerģētikas pret inovācijas projektu īpatsvaru, kur indikatīvais īpatsvars bija 30% enerģētikas projektiem, tad aizgājusi gandrīz puse, 46% ir aizgājusi enerģētikas projektos. Uh, Faktiski es domāju, ka mēs eh, šīs Eiropas Investīcija bankas ziņojums pārskats parāda tās problēmas, ko varēja paredzēt. Tas, kas, es domāju, daudz varētu neapmienāt šeit transporta komitejā, tas, ka nu, patās arī Bratislava Eiropa padomu sēdē neformāli var atrast piekrišanu, ka mēs pagarināsim Junkera fondu darbību di uz, uz diviem gadiem un palielināsim apjomu uz diviem gadiem, nemainot neko savā projekta būtībā. Un visbeidzot, esmu kritisks arī par to, eh, kas droši vien vēl ir precizējams, uh, Um, mēs gadiem ilgi esam strādājuši pie Eiropas Savienības transporta politikas, veicinot vidē draudzīgākus transporta uh, uh, modus, uh, piemēram, dzelzceļu. Tas pilnīgi neatspoguļojās šajos investīciju projektos, jo pilnīgi skaidrs, ka privātās investīcijas, kas nāk no apdrošināšanas kompānijām, pensiju fondiem, citām finanšu institūcijām, protams, ies tur, kur var vairāk un drošāk nopelnīt. Un tas nebūtu neatbilst ar šo transporta politikas mērķiem. Uh, Un es domāju, ka šis uh, Eiropas investīcija mm, bankas uh, šis ziņojums mums dod iespēju caur Liberāts kungu vadīto ziņojumu norādīt šīs problēmas un mēģināt kaut kādā veidā pavirzīt nākošajā pagarinātajā periodā šī fonda darbību uh, mazliet uh, politikas orientētā virzienā, kā tas reizi nospraudz, gan no sociālās kohēzijas uh, aspekta, uh, gan arī no tā, kādā veidā transporta politikas, piemēram, mērķi tiek sasniegti atbilstoši ilgtermiņa izstrādātājām prioritātēm. Paldies! Vielen Dank. Ja. Jetzt Herr Feilin O'Connor von O'Connor kungs komisijas vārdā. Ada, is a Harald Reuters gekommen, der ist natürlich ebenfalls willkommen und wir sind gespannt. Nu, jā, mēs, eh, protams, eh, priecājamies arī par pārējo ierašanos eh, un esam gatavi dot vārdu katram, kurš vēlas izteikties. Paldies priekšsādātāji, labdien, dāmas un kungi, deputāti. Um, ir diezgan grūti reaģēt tieši uz runātāju teikto, bet no mūsu puses varētu teikt, ka tas, ko esam redzējuši pēdējos divos gados, ir tas, ka Eiropas Savienošanas instruments ir attīstījies ļoti pozitīvi. Jūs zināt, ka gandrīz viss grantu budžets ir uh, apgūstis gandrīz 20 miljardi eiro. Uh, Mums, protams, ir arī diezgan daudz tādu veselīgu projektu, kurus varētu atbalstīt un virzīt tālāk nākotnē, ja tiks darīts pieejams papildu budžets. Uh, instrumenta ietvaros mēs esam vērsuši lielu uzmanību uz pievienoto Eiropas vērtību, jo īpaši akcentējot vidē draudzīgus transporta veidus, mēs arī mēģinam nodrošināt geogrāfisko līdzsvaru. Uh, uh, Eiropas uh, finanšu instruments. Tātad uh, arī šajā jomā ir panākts būtisks progress. Ir diezgan daudz projekti, kas koncentrējās uz ritošo sastāvu. Uh, mums pašlaik ir 21 projekts, uh, kuru kopējā vērtība ir 9 miljardi eiro, un mums arī ir uh, tālāk apstiprinātas uh, 3,5 miljārdu vērtībā šīs shipping schēmas un pirmā, pirmais panākumiem bagātājs FC gads mhm. ir pozitīvs signāls eh, komisijai, lai eh, arī komisija piešķirtu papildu atbalstu, ka kopējais apjoms varētu sasniegt 500 miljārdus. Uh, un mēs ceram, ka spēsim paplašināt FC instrumentu un attiecināt to uz vēl vairāk projektiem, jo īpaši koncentrēties uz vidzē draudzīgajiem projektiem un ņemot vērā arī un mēģinot iekļaut arī pārobežu projektus. Es domāju, ka notikuma attīstība ir bijusi ļoti veiksmīga un pozitīva. Arī komitejas ziņoj, šīs komitejas ziņojums uh, sniedz savu pozitīvo ieguldījumu šajā jomā. Un te es arī beigšu savu uzstāšanos priekšsēdēju kungs, ja nepieciešams, tad reaģēšu uz tālākiem komentāriem un esmu pieejams arī tālākajās sanāksmēs. Paldies, un vēlreiz vārds Lūsie Andersonē. Paldies, Libe Rāckī kungam. Un tā kā viņš nedzirdēja diskusiju, es jums sniegšu tādu īsu rezumējumu, vismaz mēģināšu galvenie mm, aspekti, ko runātāji iezīmēja, un te iezīmējās arī diezgan liela politiskā vienprātība. Ir pirmkārt jānodrošina tas, lai tiktu apvienota finanšu, uh, dažā, dažādi finanšu amoti, avoti tiktu izmantoti un apvienoti projektu īstenošanai. Manuprāt, uh, cilvēki, daudz runātāji teica, kāds ir norādīts ziņojumā, ka geogrāfiskais līdzsvars, tātad līdzsvars starp tā saucamajām vecajām un jaunajām darbības dalību valstīm ir svarīgs aspekts, tāpat arī vides apsvērumi. Es jau zinu, ka esat paveicis daudz šajā ziņā, bet ir jānodrošina to, ka arī komisijai būtu iespējams izdarīt savu ieguldījumu projektos. Arī būtu pilnīgi skaidri noteicis, ka draudzīgums vidē ir viena no absolūtajām prioritātēm. Uh, Tāpat arī a, koordinācija ir ārkārtīgi svarīga. Koordinācija, sastarpē papildināmība un a, dažādu finansējumu avotu apvienošanas iespēja. Un šeit šajā komitejā pastāv liela vienprātība par šiem aspektiem. Ich glaube, da sind wir einverstanden, dass... Jā, nu es domāju, ka Komisijas pārstāvs. Jā, es gribēju rēģēt kādu konkrētu jautājumu. Tad blending apvienošana, ko jūs iezīmējat, paldies, Krāmer kungs, ka ļaujat man iespēju to reaģēt. Patiesi, komisijas priekšlikumi paredz šo apvienošanas instrumentu. Uh, viens miljards eiro tiks piešķirts šim mērķim. Šis viens miljards jau ir rezervēts Eiropas Savienošanas instrumenta ietvaros. Un tas tiek uh, pievienots grantu komponentē, uh, bet ar nosacījumu, ka tiks apvienots ar FC un citiem banku produktiem. Tas uh, paver iespēju šiem punktiem, ko jūs izcēlāt, proti vairāk uzmanības tiktu pievērsts vidē draudzīgiem projektiem, vairāk uzmanības tiktu pievērsts geogrāfiskajam līdzsvaram un nu, mūsu pieredze rāda, ka tas ir diezgan grūti īstenojams apsvērums, un tāpat arī jānodrošina, ka ir jāvēršas pie tām dalībvalstīm, kuras ir saskārušas grūtībām uh, pievienoties un izmantot finansējumu. Mm. Tad šī apvienošanas iespēja mm, ļautu īstenot tādus arī sarežģītākus uh, projektus. Uzskatām, ka tas ir pozitīvs notikumu pavērsiens. Uh, un ceram, ka komiteja spēs to atbalstīt, lai paplašinātu uh, to projektu portfolio, kurus īstenojam kopā ar banku. Wim, bitte. Uh, voorzitter, nu wij toch nog een beetje tijd hebben. Priekšsēdētājs, tā kā mums ir palicis nedaudz laika, es gribētu izmantot, lai uzdot jautājumu komisijai. Blending aspekts, tas ir, protams, uh, lieliski, es ar lielu prieku to dzirdu, bet ko jūs varētu pateikt par mehānismus, ko sauc jūzit or lūzit par tā izmantošanu, jo man šķiet, ka es sapratu, ka ir ļoti daudz projekti, kas netiek virzīti tālāk, jo nav iespēja to finansēt vietējā līmenī, jo nav finansējuma. Vai komisija varētu atbildēt uz šo jautājumu? Bet uh, Ja iespējas nav, protams, arī tad mēs negaidīsim to atbildi. Es ceru, ka mans jautājums tika pareizi iztūkots. Nu, nu, kā jau vienmēr man jādod atkal vārds komisijai, es turpināšu atbildēt angļu valodā. Un tiešām, nu, vai nu uh, ņem to vai zaudē. Tā tiešām ir, ja projekti attiecīgi nepilda uh, tos grāntu nosacījumus, kādi ir paredzēti katram projektam, tad uh, eh, NEA izpilda aģentūra uh, no komisijas puses uzsākt procedūru, kas paredzēs vai nu anulēt vai apturēt projektu. Ir dažādas iespējas, kā to izdarīt. Līdz šim man, mums ir bijuši divi šādi aicinājumi 2014. gadā eh, un 2016. gadā. Eh, šie projekti eh, tobrīd bija divu vai, vienu vai divu gadu fāzē. Un šajā brīdī būtu par agru teikt, ka nu, projekts galīgi neatbilst prasībām. Bet vid, citus termiņa pārskatā, uh, 2000, kas mūsuprāt notiks 2018. gadā. Iespējams, uh, līdzekļus varbūt varēs, uh, tā teikt, atsaukt un atgūt no tiem uh, projektiem, kas neatbilst attiecīgajām uh, prasībām un kritērijiem. Uh, Un ir ļoti daudz citu uh, kandidātu, kuriem mēs esam atteikuši uh, līdzekļu piešķiršanu. Tā kā nauda, kas tiek atgūta no cita projekta, var tikt izmantot uh, savukārt uh, citu projektu um, interesēs. Nu, tas nav uh, īsti tas, ko mēs tā ļoti vēlētos, bet uh, ņemot vērā, ka mēs esam centušies, uh, lai projektiem, izvēlēties projektam ir pievienotā vērtība Eiropas nozīmē, uh, mm, eh, mums ir ļoti daudz projektu, kurus mēs neesam varējuši finansēt līdzekļu eh, trūkuma dēļ. Un mēs arī pašā regulā esam iestrādājuši eh, šo te saistīšanu ar rezultātiem, un mēs stingri raudzīsimies, lai projekti atbilstu tam, par ko EIB ir vienojusies ar katru projektu. Te nav runa par kaut kā 10, 12 vai cik procentu atgūšanu, bet ja kādam projektam līdzekļi tiks atņemti, tad tie tiks reinvestēti citos projektos. Paldies! Un līdz ar to mēs šo uh, sanāksmes daļu esam pabeiguši, kas attiecas uz uh, uh, grozījumu iesniegšanu 13. oktobris. Nē, es atvainojos, tomēr 14. oktobrī. 10. novembrī balsosim mūsu komitejā. Ekon uh, plānots 21. un decembrī balsosim plenārs eh, sēdē. Līdz ar to šī dienas sanāksme ir eh, noslēgusies un mums ir jāsāk koordinātoru sanāksme, tādēļ es lūgtu visus, kas eh, nav koordinātori un kam nav jāatrodas zālē, pamest. Uh, pamest zāli, un es gribēju jautāt, vai mēs kāds varētu ērt Ertogam eh, piezvanīt, lai, ka mēs varam ātrāk sākt koordinātoru sanāksmi, bet pagaidām īsa pauzīte, lai būtu klāt visi, kam ir jābūt. Bitte? Kommt doch gleich. Zweite Tagesordnungspunkt.